atturēties, nē, tad esam šos grozījumus pieņēmuši. Saskaņā ar reglamenta 69c pirmo 69. pantā pirmo punktu mēs esam lēmuši uzsākt starp, starp institūciju sarunas. Saskaņā ar 69c panta otro punktu visi politisko grupu deputāti uh, līdz uh, rītdienas pusnaktī uh, var lemt par to, vai ir nepieciešams balsot par šo lēmumu. Ja šāda prasība netiks